politiskais stāvoklis Eiropā. Un man ir gods komisijas vārdā dot vārdu komisārai Jūrovas kundzei. Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumā deputāti, labrīt! Šorīt ir starptautiskā sieviešu diena, un es ar prieku izmantoju šo iespēju, lai uh, diskutētu ar jums par situāciju, kādā atrodas sievietes un vīrieši Eiropas Savienībā. Uh, Tas ir aprakstīts arī komisijas 2015. gada gadskārtajā ziņumā par dzimumu līdztiesību, kas tiek publiskots šodien. Vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tā ir kā um, pienākums ierakstīt arī um, mūsu līgumos no pašas integrācijas sākuma. Mūsu sabiedrība ir progresējusi pēdējo 60 gadu laikā, un sieviešu stāvoklis ir ievērojami uzlabojies. Sievietēm ir labāk piekļuvi nodarbinātībai nekā jebkad iepriekš. Nav šaubu par to, ka mēs virzāmies uz priekšu, taču joprojām ir nevienlīdzības, kas turpinās. Ja mēs turpināsim tādā pašā tempā, tad mums būs nepieciešama vēl 70 gadi, lai tik tiešām sasniegtu dzimumu līdztiesību. Joprojām sievietes uh, saņem par 16% mazāk nekā vīrieši par vienu uh, darba stundu. Ba tēvi rūpējas par bērniem apmēram 1 stundu dienā, bet mātes 3 stundas. Un, um, mātes saskars ar milzīgiem izaicinājumiem, cenšoties apkopot savu profesionālo dzīvi un ģimenes dzīvi. Tas apdraud arī sieviešu ekonomisko neatkarību un var novest pie tā, ka ģimenes ieslīgs nabadzībā. Jo īpaši, un ne tikai tādos gadījumos, ja sieviete ir vienīgā uh, maizes pelnītāja ģimenē, tas atstāja sekas arī uz to, kādas pensijas saņem sievietes un tas, ka viņas riskē ieslīgt nabadzībā uh, vecumā. Šobrīd Um, sieviešu pensijas ir daudz mazākas nekā vīriešu pensijas, un, uh, diemžēl, šīs atšķirības nesamazinās. Mums ir jācenšas pātrināt pēdējo desmitgažu laikā sasniegtās pozitīvās izmaiņas, lai panāktu tādu sabiedrību, kurā ik viens uh, cilvēks uh, var uzplaukt. Sievietes ir puse no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet ir vairāk vīriešu, kas ir augstos amatos un arī uh, dalībvalstu parlamentos un arī šajā parlamentā. Kas attiec uz uzņēmumiem, kas kotējas biržā, Tikai 20% eh, gadījumu padomē, šo uzņēmumu padomēs ir arī sievietes. Un mūsu mērķis ir vērsties pret šo tendenci, lai panāktu to, ka uh, vismaz 40% eh, gadījumu tiek pārstāvēta abi dzimumi. Jums ir jāpalīdz uh, mums aicināt dalībvalstis rīkoties Otrakārt, mums ir jācenšas atvieglot uh, pilsoņiem iespēju apkopot, jeb savienot uh, tos pienākumus, kas viņiem ir uh, profesionālā dzīvē ar uh, tiem pienākumiem, kādus viņiem gūst ģimenē. Tāpēc mēs esam paredzējuši gan likumdošanas uh, pasākums, gan arī cita veida pasākums. Mēs eh, cenšamies panākt uh, to, lai būtu iespēja piekļūt bērnu aprūpēji un lai būtu iespēja izmantot fleksiblākus darba līgumus. Mēs centīsimies panākt to, lai sievietes tiktu labāk integrētas darba tirgū. Tas ir nepieciešams gan no demografiskā viedokļa, gan arī no ekonomiskā viedokļa, un tas ir nepieciešams arī Eiropas izaugsmē. Un visbeidzot, ir jārunā arī par vārdarbību. Eiropas Savienībā viena no trim uh, eh, sīvietēm ir uh, cietusi no uh, fiziskiem vai seksuāliem uzbrukumiem. Pagājušajā nedēļā komisija piedāvāja Eiropas Savienību pievienoties uh, Stambuls konvencijai. Tas ir pirmais uh, juridiski saistošais instruments, kura mēģis ir cīnīties pret vardarbību pret sievietēm starptautiskā līmenī. Eiropas uh, Savienības pievienošanās Stambuls konvencijai ir izšķirīgs solis uh, mūsu strateģiskās apņemšanās ietvaros. Konvencijas holistiskā pieeja šīm uh, kompleksējam fenomenam ir saskaņā ar Eiropas Savienības pieeju šim jautājumam. Eiropas Savienības pievienošanās dos uh, lielāku efektivitāti un konsekvenci cīnoties uh, pret vardarbību un novēršot to arī tajās jomās, kur jau ir kopīgi Eiropas līmeņa noteikumi, un mēs varētu arī efektīvāk izmantot Eiropas programmas un fondus. Tas nostiprinās mūsu kopējo uh, ticamību un uh, Tas ļaus sasniegt plašākus mērķus uh, dzimuma līdztiesības jomā un vēršoties pret diskrimināciju un cenšoties sasniegt ekonomisko izaugsmi. Es strādāju ar komisāru Taisenu, lai panāktu to, ka tiktu veikts pētījums, kur veids uh, pamatiesība aģentūra. To veiks Eurostat un uh, Nacionālajie statistikas dienesti ar Eiropas Savienības atbalstu un finansējumu Eirostat sāk strādāt pie šāda pētījuma, kā tas jau ir paziņots eh, šīs aģentūras darba programmā. Strateģiskā apņemšanās dzimam līdztiesības jomā laika posmam 2016. līdz 2019. gadam identificē visus šos minētos jautājumus, kuros mums ir jāstrādā, lai panāktu dzimam līdztiesību, tā skaitā nodrošinātu ekonomisko neatkarību. Stratēģija ir vēl papildus izšķirīgiem pasākumiem dzimuma līdztiesības jomā, lai nodrošinātu to, ka dzimuma līdztiesība tiek veicināta visos Eiropas Savienības eh, darbības jomās, gan sagatavojot, gan īstenojot, gan uzraugot to, kā politika tiek īstenot. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošana sievietēm un pasākumi, lai uh, novērstu vārdarbību pret sievietēm, ir uh, prioritātes e, Eiropas komisijas darba kārtībā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds deputātei Legripai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs Kunz, par jūsu uzrunu, kas liecina par uh, ļoti personīgu apņemšanos no jūsu puses. Jūs esat komisāri, kas ir atbildīgi par uh, līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, un jūs norādījāt uz uh, virkni pasākumu, kurus mēs varētu īstenot, norādījāt uz lielākajām prioritātēm, kādas ir Eiropas komisijas darba kārtībā, lai uzlabotu uh, sociāla-ekonomisko stāvokli sievietēm un vērstos pret vardarbību pret sievietēm. Manai politiskajai grupai, kuras vārdā es uzstājos šodien starptautiskajā sieviešu dienā, svarīgi ir divi jautājumi. Vispirms ir jāuzlabo sieviešu sociāla-ekonomiskais stāvoklis, jo tas ir saistīts arī ar konkurenci, konkurenci konkurētspēju, taisnīgumu un ekonomiskās situācijas uzlabošanu mūsu kontinentā. Mums ir jāvēršas pret šo tendenci, kas uh, liek izšķērdēt resursus Eiropas Savienībā, jo sievietes ir tikpat labi izglītotas kā vīrieši, un mēs neizmantojam šo potenciālu, mēs zaudējam uh, šos cilvēku resursus, nedodot sievietēm iespēju ieņemt to vietu, kur viņas uh, spēja ieņemt darba tirgu. Mēs, EPP, politiskā grupa, jo īpaši uzmanīgi raugāmies uz šiem jautājumiem, turpmāko nedēļu un mēnešu laikā strādāsim pie tā, lai uzlabotu šo situāciju. Protams, balstoties uz Eiropas Savienības iniciatīvām, bet vēršoties arī pie dalībvalstīm, lai samazinātu algu atšķirības un e, pensiju atšķirības. Mūsuprāt, tas ir svarīgākais, pie kā jāstrādā, lai uzlabotu sieviešu sociālo-ekonomisko stāvokli. Paldies! Madame Le Grip, there is... Le Grips kundze. Lavrijai kungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet? Jā. Lavrijai kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi, uzdošu sakojošu jautājumu kolēģei Konstancē Legripai. Uh, Vai jums šķiet, ka būtu interesanti veicināt to, ka 28 dalībvalstis eh, pieņem kopēr Zimermana eh, likumu, kura mērķis ir līdz 2017. gadam panākt vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu pārstāvniecību uzņēmumu padomēs. Nu, varbūt Eiropas Savienībā tas varētu notikt uh, ilgākā termiņā. Tātad, lai sievietes būtu labāk pārstāvētas mūsu ekonomiskās pārvaldības jomā. Paldies! Oui, euh, bien... Jā, protams. Nesenie pētījumi liecina par to, ka ja ir likumdošanas instruments, kas um, veicina lielāku līdztiesību un um, lielāku sieviešu pārstāvniecību to uzņēmumu padomēs, kur kotējas biržā. Tas uh, uzlabo situāciju ne tikai šajos minētajos uzņēmumos, bet uh, kopumā pārvaldībā. Un es priecājos par to, ka arī komisija ir domājusi par e, šo jomu, jo parlaments pirms e, diviem gadiem pieņēma arī attiecīgu iniciatīvu, un mūsu politiskā grupa ir apņēmības pilna to atbalstīt. Jā, ir nepieciešama Eiropas līmeņa likumdošanas instrumenti, lai nodrošinātu lielāku sieviešu pārstāvniecību to uzņēmumu padomēs, kur kotējas biržā. Paldies! Paldies, un tagad vārds e, Blinkevičuts kundzei. Poņa pirmininkē. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kundze. Paldies, ka prezentējāt tieši šodien jautājumu par sociālu ekonomisko sieviešu situāciju Eiropā. Tas ļoti simboliski, kā plenārsēdē 8. martā mēs diskutējam par vienlīdzīgām iespējām sievietēm Eiropas Savienībā sociāls un demokrāta vārdā vēlētos paust atbalstu komisijai, kas aicina vienoties Stambuls konvencijai. Un tajā pašā laikā vēlos, lai visi mūsu kolēģi, komisāri, Eiropas komisija teikt, ka mums vajadzētu pieņemt likumus un nerunāt par to tikai 8. martā. Lai uzlabotu situāciju, kāda atrodas uh, sievietes sociāli un ekonomiski uh, Eiropā, mums ir jādara daudz vairāk. Mums ir jānodrošina, ka tiek atzīts sieviešu darbs mājās ikdienām pa 21. gadsimtā sievietes ir sliktākā situācija, ko mēs varam darīt, lai novērstu situāciju, ka sievietēm ir sliktāka situācija. Mums ir jāpieņem likumi, kas aizsargā sievietes mātes un uh, audzināšanas atvaļinājumus jānodrošina. Un uh, sievietes bieži vien uh, rūpējas par vecākiem ģimenes locekļiem, par ģimenes locekļiem ar invaliditāti, jānodrošina, lai viņš nezaudē tādēļ darbu. Ir jānodrošina, lai bērniem būtu pietiekami daudz vietas bērndārzos. Ir jāstrādā kopā ar sociālajiem partneriem pie inovatīviem risinājumiem, lai nodrošinātu ģimenes un darba vienlīdzīgas iespējas. Paldies! Jā, guten morgen! Beatrice von Štāša, jā, labrīt! Ceļamā prezidente, mēs šodien diskutējam par eh, sieviešu sociālo-ekonomisko situāciju Eiropā. Eiropas Savienības eh, paziņojumā atkal ir parādījusi, ka tā nav sieviešu māšu pusē un nav ģimeņu pusē. Eiropas Savienības komisija atsakās eh, atzīt māšu radīto pievienoto vērtību. Keis Bekers savu Nobel prēmiju ieguva, parā, izstrādājot modeļus, kurā tika parādīts, kādu vērtību rada ģimenē veiktais darbs. EASO to jau ir atzinusi, apvienotās nācijas arī. Ģimenes un tīpaši mātes, sievietes sniedz lielu ieguldījumu darbu, un tas ir ļoti būtisks, uh, spēcīgs ekonomiskais faktors. Dāmas un kungi, vērtību radīšana sākas ar vērtību atzīšanu. Eiropas Savienības komisija saka mātēm visas Eiropas Savienības eh, valstīs, ka tās, tā nevēlas atzīt eh, šo radīto vērtību. Un varbūt, ka vajadzētu beidzot to atzīt. Paldies, un tagad eh, Besēras kundze. No va, ahora. Buenos días. Muchas... Jā, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Jotovas kundze, ļoti labi, ka esat uh, šodien Jurovas kundze atnākusi un, uh, un pautot nostāju, ka līdztiesība nav tikai vērtība, bet uh, tas ir tiesiski saistoši. Tikai tādā veidā mēs varam panākt labāku situāciju un sniegt ieguldījumu, lai nodrošinātu līdztiesību visur pasaulē. Tās ir saistības, kas nav līdz šim izpildītas, un tas nāk par sliktu sievietēm. Tam ir lielas uh, ekonomiskās sekas. Startautiskā sieviešu dienā mums uh, ir jāceras par uh, eh, augu atšķirību 16% tādā valstī, piemēram, kā Spānija. Tāpat pieaugus 25%. Un arī attiecībos pensijām ir milzīga plaisa. Pamatoties uz eh, ekonomisko krīzi, sievietēm ir mazāk piekļuva darba tirkumu, un eh, algas ir vēl samazinājušās. Turklāt ir eh, līdztiesības trūkums vadošajos amatos un uzņēmumu valdēs. Šeit ir jāspilda būtisks uzdevums, kā līdz likumdevējs arī parlaments šeit ir uh, parlamentam šeit ir jārīkojas, un uh, maternitātes eh, direktīva, divatīs jautājums ir jārisina, vecāku atvaļinājuma laiks ir jārisina. Tas nav svarīgi tikai Eiropas ģimenēm, un to svarīgi atgādināt tieši šodien. Ir jārunā arī par sieviešu lomu vadošajos posteņos uzņēmumos. Ministru padomē darbi nevirzās uz priekšu. Termiņi šeit ir jāsamazina, nevis jāpagarina. Lies paldies par jūsu personīgo darbu, ieguldījumu un komisija ierosina, lai es iestādos Stambulas eh, nolīgumā, tas ir svarīgi, lai cienītos pret vardarbību pret sievietēm. Paldies, tagad eh, Matijas kundze vārds. Jā, priekšsēdētāja komisārs kundze, liels paldies jums par eh, teikto. Daži no mums eh, priecājas par pasniegtajām puķēm, bet mums nevajadzētu tikai dāvināt puķes un izteikt komplimentus. Mums vajadzētu norādīt, kāda nevienlīdzība pastāv starp uh, sievietēm un vīriešiem. Diemžēl tas ir jāatkārto gadu no gada. Sieviešu sociāla-ekonomiskā situācija ir eh, pasliktinājusies. Algas un pensijas sievietēm ir mazākas, bezdarbs sieviešu vidū ir īpaši pieaudzis. Portugālē pagājuši gadu 29 sievietes kļuva par uh, eh, mājas vardarbības upuriem. Tas ir ļoti politisks jautājums. Būtu svarīgi, lai komisija cīnās pret vienadzības trūkumu ne tikai ar kvotām un sankcijām, bet lai izprastu, kāda ir problēma kopumā, tā ir proti ir politiska problēma vajadzētu iekļaut darba kārtībā atkal vecāku audzināšanas atvainājumu direktīvu. Komisija šo direktīvu ir uh, apstādinājusi, un tādā veidā tā neatzīst uh, vienlīdzības trūkumu. Diemžēl tas atkal jāatkārto gadu no gada, bet vajadzētu šeit uh, nodrošināt to, ka būs fakti, ne tikai vārdi. Nākamā runātāja Margot Pārkere. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamā komisāra, cienījamie kolēģi. Man māte eh, piedzima 60. gados eh, kalnainā reģionā Vācijā, un tagad pēc, pēc tik daudziem gadiem notika kas eh, nozīmīgs. Vairāki Eiropas līderi pieņēma Romas līgumu, bet šodien joprojām netiek maksāt vienāda alga par vienu darbu. Par spīti visam, eh, mana māte nekad neieguv no šī te uh, līguma, jeb lēmuma, kas tika pieņemts, un neviens neņem vērā arī uh, to darbu, ko viņi veica mājās. Un šobrīd joprojām ir milzīga atšķirība starp sievietēm un vīriešiem, tā ir pilnīgi nepieņemama, tā vērojam visā Eiropas Savienībā, tā skaitā arī Vācijā. Tieši tāpat kā miljoniem sieviešu, kas strādā smagu darbu, arī es uzskatu, ka uh, manai mātei ir tiesības dusmoties par to, ka Eiropas Savienība uh, ir izgāzusies un nav panākusi to, ka šis eh, vienlīdzības princips kļūst par realitāti. Šodien, starptautiskajā sieviešu dienā, mēs atceramies par to, ka par to ir jācīnās. Pēdējos 60 gadu laikā Eiropas Savienība ir aizmirsus par sievietēm, un tie ir bijuši tikai tukši eh, solījumi. Neļaujiet man un manai paudzei eh, dzīvot tādā Eiropā, kurā mēs nesaņemam to, ko esam pelnījušas. Ir jāpanāk vienlīdzīga alga, vienlīdzīga samaksa, un mums ir jāaicina dalībās rīkoties. Es aicinu jūs, komisārs kundzi, un visus rīkosimies šobrīd. Darīsim visu iespējamo, lai šis princips kļūst par realitāti Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Pārkars kundzei. Paldies! Saskaņā ar Eirostat datiem vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku pēdējo gadu laikā eh, tika kļuva par um, cilvēku tirsniecības upuriem lielākā daļa no tiem bija sievietes. Tie ir arī milzīgi skaitļi apvienotajā karalistē. Turklāt šie skaitļi palielinās, un šī modernā um, verdzība um, joprojām ir spēkā, jo mēs esam spiesti atvērt Eiropas Savienības robežas eh, dažādām bandām, kas var brīvi rīkoties mūsu teritorijā. Brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā to izmanto organizētās noziedzības pārstāvji un eh, brīvi nodarbojas ar cilvēku tirzniecību. Un eh, šāda Eiropas Savienības politika neļauj mums atklāt šos noni, noziegumus. Vienīgie eh, cilvēki, kuriem Eiropas Savienība ir palīdzējusi, ir cilvēki tirgotāji. runātāji tiek pārtraukt, vai jūs varētu e, nedaudz pārtraukt savu uzstāšanos uz brīdi, jo ir problēmas ar tulkojumu. Now. Now you can continue. Tagad var turpināt, saka priekšsēdētāji. Tātad Vienīgie, kam Eiropas Savienība ir palīdzējusi, ir cilvēki tirgotāji, kuri ir ieradušies apvienotajā karalistē, jo mēs nepārbaudam šādas uh, organizētās noziedzības pārstā, pārstāvs. Ja mēs paliksim Eiropas Savienībā, tad satie, uh, situācija turpināsies. Mēs joprojām uh, būsim daļa no Eiropas Savienības aģentūrām, kuras veicina uh, sieviešu uh, tiesību aizsardzību, bet nedomā par citiem aspektiem. Uh, Mēs nevēlamies, lai noziedznieki paliktu nesodīti. Paldies. Mrs. Kapel. Paldies, un tagad vārds Kapels kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji arī par 8. martā 2016. gadā sievietes sociālā un ekonomiskā situācijā nepiedalās līdztiesīgi ekonomiskajā dzīvē attiecībās karjeru. Divas uh, Eiropas Savienības tas ir ļoti raksturīgs Eiropas Savienības dalībvalstīm, un kaut arī sievietes ir eh, ar ļoti augstu izglītību, to parāda daudz pētījumi, un eh, ja sievietes vada uzņēmumus, tad eh, uzņēmumi gūs labas panākumus. Tas kaut arī paudzes ir cīnījušās pret šo situāciju. Sievietes Eiropas Savienībā pelna apmēram 16% mazāk, un dažās valstīs ir vēl lielāki 2,5% 9% līdz 20,6% Austrijā un 18,7% Igaunijā. Liela daļa no tā var tikt pamatot to, ka sieviete strādā tikai daļēju darbu laiku. Gan drīz vai katra sieviete, kurai ir bērns eh, Eiropas Savienībā, eh, strādā daļēju laiku, bet eh, manā valstī, Austrijā, tie tikai daži vīrieši. Un proti, jo vairāk bērnu ir, jo lielāka iespēja, ka strādās tikai daļēju darbu laiku. Pētījumi parāda arī, ka akciju, akcionāru nopelnītā e, pēļņa par 42% ir labāka nekā, ja, ja valdēs maz viena sieviete. E, pētījumā ir parādīts, ka 31%, ja sievietes ir uzņēmuma vadībā, tad ir 15% lielāks apgrozījums. Un vidēji 5% pieaug uzņēmuma vērtība, ja sievietes ir pārstāvētas valdē. Šie ir fakti, un tie runā ļoti skaidru valodu. Sievietes ekonomiski var strādāt līdztiesīgi. Tu ļoti skaidri var redzēt. Paldies! Paldies! Šeit Strasbūra Eiropas parlamenta eh, plenāra sēdē esam apmēram 50 no eh, vairākiem simtiem deputātu, bet šī ir starptautiskā sieviešu diena, un mēs tam veltam visu šo priekšpusdienu. Un attiecībā šeit ir vēsturiski nozīme, jo Eiropas Savienība šodien grib nostiprināt vienu no vispazemojākajiem plāniem sievietēm. Tādēļ, ka sievietes visā pasaulē piedzīvo diskriminācijas sāpes, un tas viss notiek uh, nosodām mēķi vārdā, proti eh, tautas staigāšana, eh, ieceļošanas veicināšana. Kā tas notiek? Eh, tagad tautas cilvēki jau saceļās pret to, jo šeit ir tiešām runa par ieceļošanu, nevis par bēgļiem, un tas neatiec uz Eiropas Savienības kompetenču uh, loku patiesībā. Eiropas Savienība tikai e, kompetenti runāt par bēgļiem, bet tikai 10% no, invāz, no šiem invazoriem ir patiesībā bēgļi, e, kas bēg no uh, kara. Tātad Eiropas Savienība ir izdomājusi tādu citu bēgļu statusu. Ja sievietes bēg no tā, ka viņas diskriminē pašu uh, Eh, mājasaimniecība, tad, Eiropa, tad viņām ir pamatiesības nākt uz Eiropas Savienību, eh, pieprasīt bēgļu status, eh, um, iegūt šeit uzturēšanās atļauju, un pēc tam, protams, viņām ir tiesības apvienot ģimenes, ģimenes apvienošanas kārtībā arī pārējo ģimeni aicināt šeit. Mary Hannibals ziņojumā šis pazemošais plāns skaidri iezīmējas. Bet tas viss tiek tā skaisti iesaiņots sieviešu tiesību tādā iepakojumā un tā tālāk. Tas ir vienkārši tāds, tāda dekorācija tam, lai šis pazemošais plāns tiktu īstenots. Hannibals ziņojums 13. punkts. E, lūdzu, e, es to iesaku visiem Eiropas iedzīvotājiem pievērst uzmanību šim faktam. Paldies, un tagad. Volzenbergas kundze nākamā. Dāmas un kungi, priekšsēdus kundzes kolēģi, kolēģis. Šeit runa par nevienliedzību, par sieviešu un vīriešu nevienliedzību atkal. Un, diemžēl, man jāsaka, priekšsēdus kundze, Jūravas kundze, jūs atbildat par direktīvu Eh, par pārstāvniecību eh, uzņēmumu padomēs, jūs nesen par to iestājāties, eh, šeit runa par tiem tā dēvētiem stikla griestiem, kas traucē sievietēm kāpt augstāk pa karjeras kāpnietēm. Tikai 31% sieviešu ir pārstāvēts pārstāvība, sieviešu pārstāvība uzņēmuma padomēs sieviešu pārstāvniecība jāuzlabo visos līmeņos uzņēmumos, finansējumā, pētniecībā, zinātnē, akademisko balvu pasniegšanā. Kā mēs to varam panākt? Ar labāku izglītību un arī ģimenēs. Ja aizspriedumi netiks pārvarēti, ja netiks pareizi piemēri radīt sievietēm, tad mēs arī pēc 50 gadiem vēl turpināsim par to diskutēt, par šo jautājumu. Sievietes ir cilvēkā vispārie, tas netiek ņemts vērā, un uh, tas ir kauns Eiropai. Paldies, Mūdijas kundze, paldies, priekšsēdes kundze. Uh, eh, sveicu jūs visus startautiskā sieviešu dienā. Eiropas Savienības dibināšanas līgumā ir ietvērta apņemšanās panākt vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Kopš dibināšanas līguma Eiropas Savienība ir daudz ko panākusi, lai tuvinātu mūsu šim mērķim. Mums ir uh, likumdošana par vienlīdzīgām tiesībām, vienlīdzīgu samaksu, uh, aizsardzību uh, grūtniecības laikā un varētu uzskaitīt vēl citus tiešus labumus. Uh, Es priecājos par to, ka Eiropas Savienība ir eh, tādas lietas nodrošinājusi. Eh, es esmu uz tām paļausies 20 gados, kad biju strādāju ārotbiedrībā. Sievietes no Eiropas Savienības eh, dalības iegūst tieši labumu arī darba aizsardzības ziņā, bet neviens nevar apgalvot, ka mēs esam jau sasnieguši šo sākotnēji noteikto vienlīdzības mērķi. Tādēļ nedrīkstam um, padoties, atslābt. Nesen esam redzējuši, ka sievietes ir nesamērīgi cietušas no Eiropas Savienības taupības politikas, deregulācijas politikas, kas ir eh, n, n, eh, likušas pieaugt nedrošai nodarbinātībai, raugoties uz Eiropas 2020. gada stratēģiju. Pastāv it kā vienprātība, ka jādara vairāk, lai veicinātu sieviešu eh, pārstāvību darbu tirgu, vienlīdzīgi samaks, sieviešu. No, sievietes vadošā līmenī mm, un cīņā pret nabadzību. Bet šie skaistie vārdi, ja tiem neseko rīcība, tas ir bezjēdzīgi. Un, diemžēl, darbu ar darbiem ir tā pavāja. Uh, eh, runāt par uh, mm, grūtniecības direktīvu par uh, bērnu kopšanas direktīvu e, un, un daudzas citos punktos mēs varam norādīt, ka lietas kustās pārāk uh, lēni un tas ir jāmaina. Paldies, un tagad Huismēnova. Runājot par sieviešu socioekonomisko situāciju, būtu jāņem vērā uh, samērs starp viņu izglītības līmeni, viņu saņemto ienākumu līmeni un izaugsmas iespējām karjerā. Tad mēs redzam, ka šeit pastāv joprojām liela nevienlīdzība. Lai panāktu straujākas izmaiņas, Eiropas Savienībai ir vajadzīga jauna stratēģija, vienlīdzības stratēģija līdz 2020. gadam. Startautiskā sieviešu diena ir uh, labs pamats mums atcerēties, ka nu dien ir pienācis laiks pieņemt un praktisē īstenot jaunu stratēģiju dalību valstīs, eh, kas vērst uz sieviešu socioekonomisko situāciju uzlabošanu un īstas vienlīdzības panākušanu starp dzimumiem. Un es gribētu arī izmantot iespēju, lai sveiktu visas Eiropas Savienības sievietes ar starptautisko sieviešu dienu. Un tagad pimenta Lopešs kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Eiropas Savienības institūcijas dara daudz dzimuma vienlīdzības jomā. Ir daudz solījumu, taču, diemžēl, ņemot vērā taupības politiku, tas viss pat pasliktina sieviešu situāciju. Sieviešu izmantošana tikai pieaug. Eiropas Savienības politika politika ir vairojusi nabadzību un nevienlīdzību. Līdz ar to sievietes vispirms skār nabadzība, bezdarbs, e, e, nodarbinātība nelabelīgos apstākļos un māckopšanas direktīvu, ko komisija ir uh, nolēmusi atmest, tas ir arī nosodām. Mums jāuzlabo iespēja savienot uh, ģimeni ar karjeru, ir jābūt elastīgākiem darba laikiem. Mūsu sociālas uh, eh, sistēma eh, nedrīkst graut. Uh, šāda politika uh, ir jāpārskata. Paldies! Un tagad Ajuto kundze. Paldies priekšsēd. Daļie kolēģi, katru gadu mēs inventarizējam, kā tad ir ar sieviešu situāciju Eiropā, un mēs redzam, ka virzāmies gaužām lēni, jo, protams, ir liels atšķirības, īpaši dažās dalībvalstīs attiecībā uz eh, darba samaksu, sieviešu iespējām attīstīt karjeru un vispār viņu izvēles iespējām sievietēm šī iespēja izvēlēties savu dzīves ceļu, kur studēt, kur mācīties, kur strādāt, Eh, tas ir, šīs iespējas ir daudz mazākas nekā vīriešiem, kur strādā, piemēram, vairāk datorzinātnēs, eh, uzņēmuma padomēs. Tā nedrīkstētu būt, ka sievietēm ir iespēja tikai strādāt nedrošos apstākļos. Šie šķēršļi ir jāpārvar, eh, un tas viss ir arī palī, novedis pie um, bērnu kopšanas direktīvas. Uh, atmešanas. Tātad bērni un vecākie ļaudis, viņiem ir vajadzīgi kopēji, un šo darbu lielā mērā veids sievietes, tas ir jāatzīst. Un jā, uh, uh dod sievietēm pamats uh, nākotnē raudzīties atkal ar cerībām. Korvins Mikke. Jā, priekšsēdētāji. Zinātnieki ir pētījuši pētījumus Amerikā un ir kļuvis redzams pētījumā, ka lielāka vīrieši pelna vairāk nekā maza vīrieši. Lielāka vīrieši labāk spēlē arī basketbolu. Bet, kā jau teicu, lielie vīrieši pelna vairāk nekā mazie vīrieši ja strādā tajā pašā amatā. Ja Eiropā sievietes būs pie varas, kurš gan izaudzinās bērnus? Sievietēm tiek atņemts tiesības audzināt bērnus. Bērnus audzina valsts. Silītēs bērnu dārzos un sievietes iet strādā. Bet to viņas prot eh, sliktāk darīt, tādēļ ir pelna mazāk. Ir jau arī ekstrēmi sporta veidi, un sievietes tajos piedalās tikai 1%. Jā, ja sieviešu būtu vairāk, tad eh, samazinātos šīs sporta disciplīnas līmenis. Paldies! Ir zilās kārtēts jautājums. Jakovčika kungs vēlas to uzdot. Vai esat gatavs atbildēt? Jā, Jakovčik kungs lūdzu. Dziękuję. Želim vam postaviti. Jā. Gribētu uzdot jums jautājumu, Korvin Mikas kungs. Es ļoti labi spēlēju basketbolu, kā varat redzēt. Es neesmu ļoti liels, bet es ļoti labi spēlēju basketbolu. Tātad, lai labi spēlētu basketbolu jūsu lienums nav visbūtiskākais faktors. Ir eh, svarīgāk, vai jūs varat trāpīt grozā vai nē. Visas citas eh, lietas, ko jūs šeit stāstījāt, vai jūs piekristu, ka tomēr, eh, ka augums nav visbūtiskākais ja, faktors basketbolā. Es pieņemšu tikai vienu zilās kārtības jautājumu. Jā, jūs vārdis atbildēt, lūdzu. Varu jums teikt, ka lielākie vīrieši pelna vairāk nekā mazie vīrieši. Polija ir basketbolā otrajā līgā, un sievietes arī zaudēja. Runātājs. Tagad nākamā runātāja Matēra. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. 8. martā mums katru gadu atgādina, jā, ka daudz kas vēl ir jādara, lai nodrošinātu sieviešu līdztiesību Eiropas Savienībā. Ir vēl pārāk daudz šķēršļu, lai panāktu pilnīgu sieviešu vienlīdzību. Ir jāpanāk dzimumu līdzsvars 2016. gadā. Sievietēm bija jāstāvē divus mēnešus ilgāk, lai saņemtu tādu pašu augu kā vīrieši. Tas vienlaiks izraisa arī pensiju nevienlīdzību. Miljoniem sieviešu dzīvo nabadzībā pensijas vecumā. Vecuma nabadzība Eiropā ir trīsreiz vairāk izplatīta nekā vīriešu vidū. Cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs darām, ko spējam, lai pārvarētu šo plaisu, bet kā deputāte sieviešu komitejā vēlos teikt, ka pirms pāris eh, mēnešiem pieņēmām lielu vairākumu manu ziņojumu par uh, šķēršļu pārvarēšanu sievietēm uzņēmē darbībā. Un tas ir absurdi, ka tikai viena trešdaļa no uzņēmējiem ir uzņēmējas. Un nodarbinātības daļa Eiropā ir pieaugusi tikai par dažiem procentiem. Eiropas eh, institūcijiem ir jādara vairāk, lai uzlabotu situāciju. Es eh, atbalstu uh, Jurovas kundzes veikto kā komisāra, viņa kopā ar mums cīnās par to, lai visās Eiropas eh, Savienības valstīs tiktu ratificēts Istanbulas eh, konvencija. Jā, paldies. Eh, Sansekungs vēlas uzdot jautājumu. Jums vai pieņemsiet zilās kārtības jautājumu? Paldies. Priekšsēd, es gribētu pie deputātas kundzes vērsties ar tādu jautājumu, atgriežoties nedaudz arī vēsturē. 1917. gads ir tas, kad sākām svinēt starptautisko sieviešu dienu, gandrīz simts gadu, un šeit ir runa par sieviešu tiesībām vienlīdzīgām darbietā un arī par uh, viņu tiesībām izman, izvēlēties profesionālu karjeru un uh, uh, arī uh, ir jādod sievietēm tiesības uh, um, um izvēlēties uh, ģimenes dzīvi. Paldies! Jā, es, man tāds iespējas, ka tas nebija jautājums, bet drīzāk komentārs no kolēģa puses. Vajadzētu patiesībā uzdot jautājumus, bet ja jūs būtu klausies, ko es saku, tad no tā jūs varētu secināt, uh, ka mēs esam par Stambulas uh, konvencijas ratificēšanu, lai vardarbība pret uh, bērniem un sievietēm Eiropā izbeigtos. Nākamā runātāja būs Postas kundze. Paldies priekšādātājiem. Eiropas Savienībā netiek iestenot sieviešu tiesības. Sievietes uh, visur Viņam nav līdznoteikšanas tiesības, viņas nepelna tik daudz kā vīrieši, un uh, izglītībā viņas vairāk arī dara brīvprātīgo darbu, viņas ir arī nebadzīgākas, nebadzība galvenokārt attiec uz vecākām sievietēm, un tas uh, izraisa tādu situāciju, ka viņas, uh, ka sieviešu tiesības uh, netiek pilnībā ievērotas. Tas attiec uz dažādām sabiedrības grupām. Uh, Romas sievietes, piemēram, uz viņām attiecas rasisms, diskriminācija, sociālā izolācija, lesbietes, viņiem nākas saskarties ar naidu no sabiedrības. Ir arī skaidri, kas to pierāda politika par to runā, tieši tā kā mēs tagad to darām, mēs konstatējam, ka tas nav pareizi un ko tas eh, maksā gan cilvēciskā ziņā, gan ekonomiski, bet patiesībā runa par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas faktiski tiek pieņemti, jo citādi mēs aktīvi par to rīkotos tiek runāts par uh, līdztiesības nodrošināšanu, bet tā nav prioritāte. Piemērs ir, uh, ir uh, tas, ka komisija šo jautājumu nav ieviesus kā prioritāru jautājumu. Ir nepieciešama stratēģija, kurā būtu skaidri pateikts, kā konkrēti tiks nodrošinātas vienādas iespējas. Ir vajadzīga tāda sabiedrība, kurā sievietes un mazākuma grupas nebūtu otrās uh, šķiras cilvēki. Jā, situācija nav pozitīva. Es personīgi nesvinu 8. mārtu. Es domāju, ka drīzāk tie ir svētki, uh, kuri parāda, cik liela nevienlīdzība tagad pastāv, un es negribu šodien saņemt puķes. jo vispārējo gadu valda nevienlīdzība. Jā, postaskāns, jums ir zilās kārtības jautājums, Hedis kundze. Tak så mycket. Jag håller... Jā, paldies. Es varu piekrist. Es arī nesvinu eh, stabisko sieviešu dienu, bet faktiski katru dienu vajadzētu šim jautājumam pievērst uzmanību. Vai tu domā, ka būtu tas kaut ko palīdzēt, ja mums būtu līdztiesības stratēģija, kā tas no sākuma bija paredzēts, to grasījās ieviest komisija? Vai tu domā, ka tas Eiropas Savienībai būtu labāk, vai tas kaut ko dotu? Vai tas nebūtu tikai dokuments, kas netiktu īstenots? Atbilde. Jā, Hedas kundze. Esmu pārliecināta, ka dalību valstīs vajag ļoti tādus spēcīgus signālus un arī līdztiesības stratēģiju, kāda bija agrāk. Tādai vajadzētu noteikti būt, tā būtu prioritāte. Vatsmans kundze, vai jūs esat gatavi atbildēt? Jā, priekšsēdētājs kundze, Valtmans kundze, es priecājos ka šo priekšpusdienu ir izvirzīts eh, šis jautājums. Ko varētu darīt eh, tādēļ, ka ir starpsko sieviešu diena? Jā, divas kolēģis jautāja, vai ir nepieciešams kaut ko darīt papildus, bet komisāras kundze teica, ka mums kā sievietēm ir jācīnās par eh, iespēju līdztiesību. Jā, Bet tieši šodien šo jautājumu vajadzētu parādīt patiesajā gaismā. Sievietēm un vīriešiem faktiski ir vienādas tiesības. Vai jūs piekritat man, ka mums vajadzētu cīnīties par to, ka vecāku atvaļinājums to vajadzētu attiecināt vienādu sievietēm un vīriešiem, lai viņi abi varētu strādāt un veidot karjeru ar vienādām iespējām? Atbilde. Jā. Patiešām to vajadzētu vienāds sadarīt starp sievietēm un vīriešiem. Ja runa par to, kurš ko bērnus, pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka runa ir par to, ka ir 24 stundas dienā un ir jācīnās par to, lai tas tiktu vienā sadalīts un lai sievietes eh, un vīrieši tajā piedalītos, lai arī meitenes un zēni varētu vienādi attīstīties ar vienādām iespējām. Mrs. Gonzales señora presidenta combatir el machismo y la desigualdad. ja vienlīdzības trūkums un, protams, to vajadzētu par to runāt katru dienu, nevis tikai starptautiskā sieviešu dienā, saka konsulēs uh, eh, kundze. Šeit uh, sievietēm nemaz nav tik daudz iespēju iespēja rīkoties, jo viņiem nav pietiekami daudz varas. No nu, 25 komitejām parlamentā tikai 10 vadītājs ir sievietes. Mums eh, Spānijā ir vislielākais eh, bezdarbs sievietēm, vislielākās atšķirības algu ziņā un arī pensiju ziņā. Mēs mūsu sociālās tiesībās mēs tās nevaram pilnībā izmantot, un ir šeit ļoti liela atšķirība starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Sociālās tiesības tiek ierobežotas tādēļ, ka tiek īstenota taupības politika. Tas visļaunāko ietekmē atstāja tieši uz sievietēm, un um, tieši mēs esam tās, kas dabū iznest taupības politikas uh, negatīvo ietekmi. Krapīnie kundze vēlas uzdot zilās kautietas jautājumu. Jā, paldies. Cieniem priekšēdētāja kolēģis kundze, kad jūs un citi kolēģi runāja par uh, līdztiesības trūkumu šeit arī Eiropas parlamentā, ja lielākā daļa no cilvēkiem ir sievietes, kā tad var būt tā, ka ir šāda situācija? Lūdzu atbildi. Yeah. Ja Kādēļ gan sievietes nebalso par sievieti? No son mujeres, la mayoría. Jā, problēma ir tāda, ka tomēr varas līmenī varas pārstāvja lielākā daļa cilvēku tomēr ir vīrieši un nevis sievietes. Šis vienlīdzība trūkums. Eh, mačisms tas ir uh, iesakņojies un uh, eh, pret to ir jācīnās visās institūcijās. Un nevis tikai šeit eh, jāapmienās ar skaistiem vārdiem. Nākamā runātāja Šardovs kundze. Mikrofons. Ano, kolēģiņa, kolegovē. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Un kolēģis, vispirms es vēlētos pateikties komisārai par viņas ļoti racionālo pieeju un specifiskiem priekšlikumiem, ar kuriem viņa nāca klajā darbam eh, turpmākajā laika posmā. Uh, Ja mēs paraugamies uz uh, to, kāda ir situācija dzimuma līdztiesības jomā un kādā situācijā no sociāla-ekonomiskā viedokļa at, atrodas sievietes, tad, protams, mums uh, ir jācenšas panākt labākus rezultātus. Čehijā joprojām ir milzīgas atšķirības algās, uh, tie ir vairāk nekā 12% gan uh, valsts administrācijā, gan arī privātajos uzņēmumos. Iemesls ir tāds, ka uh, sievietes ir nodarbinātas tajās jomās, eh, kur augs ir zemāks, proti viņas strādā kā medmās, kā skolotājs, bet arī tāpēc, ka sievietēm ir jārūpējas par bērniem un tiem ģimenes locekļiem, kuriem ir nepieciešams viņu atbalsts. Mums noteikti ir jāsaka arī, ka Mēs respektējam sievietes, kuras rūpējas par bērniem, jo īpaši tām e, sievietēm, kurām ir vairāk bērni, un mums ir nepieciešami e, pienācīgi noteikumi bērnu kopšanas atvaļinājumiem un pienācīga sociāla aizsardzība. Mē, mums ir jāpasaka skaidri, ka mēs respektējam sievietes, kuras eh, vēlas apvienot ģimenes un profesionālo dzīvi un ir nepieciešams atbalsts no darba devējiem, un ir jānodrošina pienācīgi apstākļi, lai varētu rūpēties par bērniem, lai sievietes varētu turpināt uh, savu darbu. Es vēlos pateikties savai mātei, kas ir bijusi politiķe, fiziķe un perfekta māte. Paldies! Mr. Fontūlis. Fontūlis kungs vai vēlas uzdot jautājumu? Fontūlis kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Šodienas patērētāja sabiedrības dzīvesveids ir novēdz pie tā, ka e, sievietēm ir jānoskrien maratons, lai viņas tik tiešām varētu kaut ko sasniegt profesionālajā jomā un vienlaiks rūpēties par bērniem. Un tāpēc, ka situācija ir tāda, sievietes bieži vien atļauj tikai vienu bērnu. Vai mums nevajadzētu nodrošināt apstākļus, lai viņas eh, varētu rūpēties par vairākiem bērniem? Paldies! Vážený pane kolego, já myslím, že většina. Paldies kolēģim par jautājumu. Es domāju, ka lielākajai daļai sieviešu būtu jādod iespēja brīvi izvēlēties. Um, viņām būtu jābauda arī izvēles brīvība. Un es tik tiešām vēlētos, lai sievietes varētu izdarīt šo izvēli, lai viņas varētu gan rūpēties par bērniem, gan arī atgriezties profesionālajā dzīvē. Paldies! Mrs. Pičierno. Pičēno kundze. Sī, grācie, prezidente, grācie anke la komisija. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze, par jūsu apņēmību. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šās dienas debatēs. <coughs> Jāatzīst, ka gal galā šodien ir pavisam parasta diena ļoti daudzām sievietēm. Parasta diena visām tām sievietēm, kas ir mūsu Eiropas nākotne. Un šodien es jau īpaši domāju par sievietēm, kas ir bēgļu vidū. 60% bēgļu, kas šobrīd ir pie Maķedonijas robežām, uh, kāpēc mums vajadzētu šodien um, pieminēt pagātni un atzīmēt pagātni, ja mēs nedomājam par nākotni. Mēs aizveram savas robežas. Es domāju, ka mums ir citādi jātiek galā ar vardarbību, citādi jātiek galā ar šo traumu, tāpēc es vēlētos, lai mēs veltītu 8. martu šīm eh, sievietēm bēgļiem, kas cenšas eh, iegūt tādu pašu brīvību, kādu mēs baudām šodien. Es ticu labākai Eiropai, es ticu solidārai Eiropai, tādas labājas strādāja, un tāpēc es. Uh, piedāvāju notie, nosūtīt arī attiecīgu vēstuli. Aicinu jūs visus lūdzu, dodieties turp, redziet, cik lielā mērā sievietes tiek apspiestas, eksploatētas eh, pie šīs te Maķedonijas robežas. Paraugieties uz to pašu savām acīm. Paraugieties uz to, kā Eiropa attiecas pret šīm sievietēm. Paldies! Eteričs kungs vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet? Jā. Eteričs kungs, lūdzu. Paldies. Vai piekritīsiet man, ka visa veida um, mākslīgi veidojumi, kā starptautiskā sieviešu diena um, nav nekā vērts un patiesībā um, svarīgi ir brīvība un iespējas cilvēkiem, lai sievietes varētu uh, Eh, rietumos baudīt rietumu sabiedrību vērtības, lai tās netiktu nonivilētas ar šo milzīgo cilvēku pieplūdumu mūsu kontinentā, to cilvēku, kuriem ir citāds vērtības. Tātad mums ir jānodrošina brīvība rietumu eh, sievietēm dzīvot tā, kā viņas vēlas, lai to nenonivilētu jaunpienācēji. Paldies! Atbilde. Nu, es nekrieti, nepiekrītu jums, Eterīčs kungs nepiekrītu nevienam pašam vārdam, ko teicāt. Starptautiskā sieviešu diena ir svarīga diena. Tā ir diena, kura ļauj mums atcerēties par milzīgo progresu, kur esam panākuši cīnoties par sieviešu uh, tiesībām. Neaizmirsīsim par tām sievietēm, kas pirms mums cīnījās par tām vērtībām, kuras šodien uzskatām par uh, Eh, pašām par sevi saprotamām, piemēram, eh, tiesības vēlēt, tiesības eh, piedalīties vēlēšanās, atalgojums, viss tas, kas šodien gluži vienkārši ir daļa no mūsu ikdienas dzīves. Neaizmirsīsim par šo brīvību, kur mēs ikdienas varam baudīt. Mums šodien ir jāatzīst, ka Eiropa, lielā varanā Eiropa, šis senais kontinents, kas ir piedzīvojis pagātnē pirmrinnieku lomu, tagad vairs nepilda šo lomu. Mēs šobrīd pievaram acis, pievaram acis uz to, kas notiek pie mūsu robežām, un mēs redzam, ka sievietes, bērni, atdūrs pret dzeloņdrāšu žogiem un nevar dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Cienījamie kolēģi, es nevēlētos, lai pēc tam, kad mēs esam um, pieminējuši šādu te um, svarīgu dienu, mums būtu jārada arī īpaša diena, kas likt mums atcerēties par to kaunu, ko mēs uh, esam piedzīvojuši. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji. Jūsu rīcībā ir tikai 30 sekundes, lai atbildētu. Tagad turpināsim brīvā mikrofona procedūru un eh, pirmā runātāja eh, Peter Marjāna. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs Kundze. Sievietes. Sievietēm ir ļoti grūti atrast eh, darbu, Viņas negūst pienācīgu atbalstu, cenšoties apvienot uh, profesionālo un ģimenes dzīvi. Viņas nesaņem tikpat lielu atalgojumu kā vīrieši, un viņas riskē zaudēt savu darbu. Viņām, viņas nesaņem vienlīdzīgu atalgojumu par vienlīdzīgu darbu. Viņas cieš arī no vadarbības, un lai arī sievietes um, iegūst augstāko izglītību, vēlāk viņas eh, nenokļūst vadošajos amatos. Bieži vien viņām arī nav pienācīgas pensijas, un tāpēc mums ir jāpārdomā dalībās pensiju sistēmas, lai novērstu to, ka sievietes ieslīgst nabadzībā mūža nogalē. Paldies! Paldies, un tagad vārds Marijas kungam. Priekšsēdis kundze. Šajā starptautiskā sieviešu dienā es gribētu norādīt, ka, norādīt, ka mēs joprojām dzīvojam finanšu un ekonomiskā krīzē, un daudz, daudz valsts joprojām ir nabadzībā ieslīgušas. Sievietes cieši visvairāk no tā. Viņas dien dienā nes upurus ģimenē, ekonomikā ir milzu plājs starp dzimumiem - 16,4% atšķirība atalgojumā un līdzīgi pat 31% attiecībā uz pensijām, ir arī diskriminācija attiecībā uz pieņemšanu darbā. Mēs ciešam no memorandu taupības politikas, un tagad arī vēl uzņēmējas sievietes cieš. Viņām vairāk nekā 100% savu ikgadēju no, um, ienākumu jāmaksā sociāls nodevās, un arī lauksemnieki ir smagi skārti. Ja mēs gribam panākt vienlīdzības starp abiem dzimumiem, mēs nedrīkstam Eiropas dienvidus diemļaut ieslikt vēl dziļākā nabadzībā. Nākamais runātājs Mariņo Epinto, komisārs kundze. Paties vienlīdzības politika būs tikai tāda, kas uh, risina cēloņu problēmas, un tās ir kultūras un ekonomiskas dabas. Runāšu tikai par pirmo. Mēs nedrīkstam klusēt, ņemot vērā institucionalizētu diskrimināciju, kādu pieredzam, piemēram, katoļu baznīcā, kura joprojām neatsakās iesvietīt sievietes par priesterēm. Un kuras tātad nevar šādu ordināciju saņemt tikai dzimumu dēļ. Katoļu baznīca ir politiski organizēta kā valsts, ir Vatikāna valsts, un šīs valsts vadītāja pāvest mums vajadzētu aicināt šo neciešamo diskrimināciju izbeigt. Kad tas būs panākts, tas būs milzu progress diskriminācijas mazināšanā starp dzimumiem visā pasaulē. Paldies, nākamais Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdz kundze. Es būtu priecējies, ja Šķieķinas kungs būtu uzstājis pirms man, bet nu labi, runāšu tagad es. Vīriešu vārdā es gribu paziņot, ka šovinisms nav nepiemīt mums visiem, Tas, ko es dzirdēju no vairākiem kolēģiem, man dziļi apbēdināja. Es vēlētos apsveikt sievietes viņu dienā. Turklāt, sabiedrībā ir 52% sieviešu, 48% vīriešu. Tāds ir bijis dabas lēmums, un tomēr sievietes tiek konsekventi diskriminētas darba tirgu attiecībā uz atalgojumu pensijām. Tas ir fakts. Šī problēma jārisina. Es priecājos, ka mēs turpinām dialogu par to. Komisāri Jūrova šajās diskusijās bieži piedalās, tomēr būtu labi, ja tas, ko mēs sakām šeit plenārsēdē, atspogļotos arī darbos. Diemžēl daži kolēģi izteikumi man liek par to šaubīties, vai mums tas izdosies. Nākamais runātājs Kelijs. Paldies priekšsēd. Es domāju, svarīgi, ka mēs dzirdam ne tikai sieviešu, uh, balss, bet arī vīriešu balsis šodien starptautiskajā sieviešu dienā, un es esmu pagodināts šeit uzstāties par šo tēmu. Ir svarīgi, ka mēs šo jautājumu Eiropas parlamentā debatējam, jo visā pasaulē nav citas organizācijas vai institūcijas, kas darītu vairāk sieviešu tiesību veicināšanā. Un tieši tādēļ šodien šī debate. Esam daudz ko paveikuši, bet jādara arī vēl daudz. Manā valstī Pagājušajā nedēļā notika vēlēšanas. Un kandidāts sarakstos bija 30% sieviešu. Līdz ar to tagad Eiropa, uh, īrijas parlamentā ir vairāk sieviešu nekā jebkad iepriekš. Vakar arī radio dzirdēju, ka daudzi uzņēmumi tagad ir iekļaujuši lielāku sieviešu skaits savās padomēs un šī uzņēmuma arī gūs labāks rezultāts. No tā mēs visi varētu kaut ko mācīties. Paldies! Nākamā runātāja, paldies! Priekšsēd, dārgā komisāra, kolēģi, maisnere. Pirmkārt, gribu teikt, ka es priecājos par to, ka arī daudz vīriešu piedalās debatē, jo, ja ir nevienlīdzības starp sievietēm vīriešiem, tad tas skar mūs visus. Ir un par socioekonomiskiem aspektiem, un uh, sieviešu diena tiešām nav svinība diena, bet prasība diena, akal katru gadu no jauna. Uh, Ja jau pirms 40 gadiem e, tika prasīts, ka sievietēm jāsiem vienlīdzīgas samaksa, un joprojām ir 16% e, e, atšķirība, Vācijā pa 22%, protams, jākaunās, un tad pensijas atšķirās pa 39%, tad tas ir nepieņemami. Arī vardarbība pret sievietēm ir joprojām ikdiena, tas nav pieņemami. Sievietes, tāpat kā vīrieši, ir cilvēki, viņas jāaizsargā, un visbeidzot, mēs nesen runājam par sievietēm uzņēmējām, un uzņēmējām, ka sievietēm daudz grūtāk saņemt eh, kredītus nekā vīriešiem. Eh, ir daudz darāmā nu dienu. Komisārs kundzi, jūs baudat mūsu visu atbalstu, mums vajadzīga ja, īsta jauna stratēģija, kas tiešām dos rezultāts. Paldies, ka Pūto kungs nākamais. Paldies, priekšsēd. Šodien ir 8. marts. Eh, ļoti piemērota diena debatēja par sieviešu ekonomisko stāvokli Eiropā, direktīvu par vienlīdzīgu piekļuvu pakalpojumiem, eh, kaut vai tā ļauj mums apjaust, ka joprojām īsti vienlīdzība nav sasniegta. Sievietēm nāk saskarties ar socioekonomisku diskrimināciju. Tas parādās arī vienlīdzības stratēģijā, eh, kas bija eh, periodam līdz 2015. gadam, bet sievietes jāpārstāv. Ja Eh, sievietēm vajadzīga lielā pārstāvniecība darba tirgu. Eh, situācija jau ir uzlabojusies, bet lēmē institūcijās sieviešu pārstāvniecība joprojām nepietiekoša, arī politikā. Eiropa nevar samierināties tikai ar kritikas izteikšanu vien tajā gadā par nevienlīdzības izbēgšanu. Cerēsim, ka nākamais 8. marts jau ļaus mums priecāties par panākto, ne tikai atkal konstatēt, ka pastāv joprojām liela plaisa. Šķetīnas kungs. Paldies. Esmu bijis laimīgs, jo esmu saskars, saskaries dzīvē daudzām drosmīgām, spēcīgām sievietēm, tā skaitā savu māmiņu. Mēs zinām visi ļoti labi, ka karā nevis vīrieši, bet sievietes un bērni visvairāk cieši. Un atgādināšu jums šodien vienu tādu sievieti. Pagājušās nedēļas piekdienā. Sieviete, kas tika nolaupīta un ieslodzīta Naģa Savčenko, Ševčenko ir, ir, ir eh, pasludinājusi bada streiku šodien piekto dienu Viņa neko nedzer. Viņa atrodas ļoti kritiskā veselības stāvoklī. Viņa varētu mirt dienas vai pat stundu laikā. Un rīt netaisnā tiesa turpināsies. Valsts prokurors ir prasījis 23 gadu cietumsodu. Aicinu jūs darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai atbrīvot viņu. Paldies, deputāti! Es vienmēr esmu pateicīgi par iespēju debatēt dzimumu politiku parlamentā. E, Šāds debats sniedz mums ierosmes komisijas darbam. Īsmā atbildēšu uz dažiem no jūsu izteiktiem argumentiem diskutijā, diskusijā par labāku e, darba un ģimenes dzīves savienošanu. Daži no jums e, sacīja, atsaucās uz to, ka mēs atsaucām uh, Eh, bērnu kopšanas direktīvu. Mēs to darījām, lai sagatavotu kaut ko labāku, kas labāk atbilstu pašreizējām vajadzībām. Mēs negribējām turpināt ar iepriekšējo iestrādi, jo divu trešdaļu dalību valsts teica, ka mums jau ir kaut kas tāds, vai mums ir vajadzīgs kaut kas jauns, kaut kas svaigāks. Līdz ar to nolēmām gatavot kaut ko jaunu, un tā ir man prioritāte 2016. gada darba paketē Nu, sagatavot likumdošanas un nelikumdošanas priekšlikums, kas uzlabos iespējas savienot darba, darbu un ģimenes dzīvi. Tas ir domāts, lai sievietēm pavērt plašāks iespējas. Te nav runa par māšu lomas nenovērtēšanu. Pat reiz situācija ir šāda. Daudzas jaunas sievietes, kuras ir studējušas universitātēs, 60% sieviešu uh, universitāšu beidzēji ir, viņām nāks pieņemt lēmumu vai uh, par labu bērniem vai arī karjerai. Tas nav pieļaujami. Arī no ekonomiskā viedokļa. Tas ir pilnīgi neracionāli. Mums jārada apstākļi, lai sievietes varētu atļauties abas bērnus un karjeru, augstu kvalificētu darbu Man ļoti nepatīk teiciens, ka sievietei ir tiesības uh, dzemdēt bērnus. Protams, tā ir. Es esmu māte. Uh, uh, tas, ir, tas bija pirmais manā dzīvē. Bet tā cīnīski ekonomiski runājot, sabiedrībai vajadzīgi bērni, uh, nākotnes nodokļu maksātāji. Kādēļ tikai sievietēm jānes šī nasta? Tas nav, tā nevar turpināties. Tieši tādēļ mēs cenšamies strādāt, tāds ir mūsu darba virziens, strādāt pie šīs jaunās paketes. Kāds jauninājums mēs gribam ienest ar šo paketi, ne tikai labāk risinājumu sievietēm, bet arī e, strādājušiem vecākiem kopumā. Tāds ir īstais rezultāts no iepriekšējiem ierosinājumiem. Par plaisu darba samaksā. Protams, mums ir jārod pareizie instrumenti, lai mazinātu šo plaisu. Jūs pamatot norādījāt 16% vidējās atšķirības, tas ir ļoti augsts, un dažās dalībvalstīs pat vēl augstāk atšķirība, jo tas ir vidējais rādītājs 39 vai 40% atšķirība pensiju uh, līmenī. Dāmas un kungi, tas vairs nav pieņemams šāds līmenis, un es turpinu izdarīt spiedienu uz dalībvalstīm, lai savā uh, nacionālā sociālā un nodokļu likumdošanā eh, tās paredz pasākums, kas mazinātu šo pensiju apjomu nevienlīdzību un arī samaksas nevienlīdzību. Jo tā rodas lielā mērā tādēļ, ka eh, sievietes gādā par ģimenēm, un tāda ir lūk alga, viņi saņem no tā, eh, par to no sabiedrības. Uh, Nu, tas ir tas, ko mēs gribam darīt šogad, bet labi, es negribu runāt pārāk ilgi, tādēļ pavisam īsi par daudzējādo diskrimināciju, kas šeit arī tika pieminēta debatē. Jā, Eiropā situācija ir ļoti nopietna, jo mēs redzam šos briesmīgos gadījumus. Esmu runājusi ar cilvēkiem, kas uh, strādā ar čigāniem, un viņi saka, ka sievietes maksā ģimenes rēķins un turklāt vēl pret tām tiek vērsta vardarbība no tiem, kas prasa par atmaksāšanu. Tā ir fiziska vardarbība, tas, tas, tas, tas pat nav maigais spiediens. Lūk, viens daudzjādas diskriminācijas piemērs. Mums jādara vairāk, lai cīnītos pret daudzjādo diskrimināciju. Un pēdējais komentārs par sieviešu skaitu paaugstināšanu lēmpiņmē pozīcijās. Es daru visu, ko varu, lai uh, um, veicinātu sievietes uzņēmuma padomēs direktīvu. Gribētu jūs informēt, ka šī uh, direktīva ir notikuši diezgan nopietnas izmaiņas, kopš es esmu šajā amatā, jo es gribu to uh, noformulēt uh, tā neitrālāk attiecībā uz dzimumiem, jo tur bija mīts, kas procesu traucēja, ka sievietes uzņēmuma padomēs direktīvu uh, uh, novedīs pie tā, ka augsts kvalificēts vīriešu eksperti tiks aizstāti viņa vietā būs sievietes. Bet mēs gribam tikai <clears throat> godīgas konkurences iespējas, un es domāju, ka tā ir ļoti laba virz, tas ir ļoti labs virziens šai direktīvai, un es gribētu redzēt, ka dalībvalstīs, kurās jau ir šādi likumi, piemēram, Vācija, Francija, ka tās mūs atbalstītu, palīdzētu mums panākt to pašu rezultātu visās dalībvalstīs. Un vēlos sacīt, ka lai vairāk sievietes nonāktu lēmu pieņemšanas pozīcijās, e, to jau mēs nepanāksim ar vienu direktīvu. Mums vajadzīgi vairāk likumu, vairāk politikas pasākumu, lai to panāktu, jo tas neskar tikai uzņēmē darbības vīdu kā tādu, jo šeit man pat ir zināms iebildes, cik tā mēs varam iet. Nē, tas attiec īpaši uz uh, publisko dzīvi, politiku. Un es arī atbildu par uh, eh, tiesu sistēmu. Šeit arī neredzam daudz sievietes augstās pozīcijās. Šo pozitīvo vēstījumu vīriešiem arī es gribētu radīt. Nav tā, ka sievietes grib cīnīties, mēs gribam sadarboties. Ar šādu pieeju, ar šādu vēstījumu, es domāju, mēs varētu arī kaut ko panākt pat vēl ātrāk un mums būs vajadzīga arī vīriešu uh, atbalsts, kas saprot, cik svarīgi tas ir. Paldies, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, par jūsu neatslāpstošiem pūliņiem un atbalsta. Es to ļoti augstu vērtēju. Paldies! Debati ir beigusies.